protokols. Ja nevienam nav komentāru, tad uzskatām to par apstiprinātu. Pirmais punkts dar, darba kārtībā ir Ailes uh, Sanders ziņojums pār pārobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības uh, noteikumu pārkāpumiem. Un tagad es došu vārdu Ailes Sanders kundzei četrām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji! Es eh, sākumā gribēju teikt, ka esmu ārkārtīgi aizkustināta par to, ka eh, šodien plenāra sesijā noslēgsim tēmu, par kuru runājam jau ļoti ilgi un kuras priekšvēsture ir eh, gara un sāpīga. tika izstrādāts oriģinālais priekšlikums, kura mērķis bija samazināt diskrimināciju, likvidēt nesodāmību uz ceļiem, pārrobežu ceļu drošības noteikumu pārkāpumos, un tā mērķis bija uzlabot drošību uz ceļiem, kā arī samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un cietušo cilvēku skaitu. Uh, mēs uzsākām mm, pilna apjoma eh, procedūru, kas eh, tika balstīta uz informāciju, ko sniedza eh, upuru ģimenes, mm, dažādas nevalstiskās organizācijas, un, mm, piemēram, arī TISPOL, Eiropas transporta organizācija, un mēs vēlējāmies panākt, lai pārobežu pārkāpēji tiktu informēti par uh, pārkāpumiem atgriežoties mājās un arī attiecīgi sodīti, lai izvairītos no situācijas, kad noteikuma pārkāpšana paliek nesodi, nesodīta. Diemžēl padome nobloķēja darbu pie šī priekšlikuma un nekas netika darīts līdz pat 2011. gadam, kad eh, padomis eh, prezidentūra bija uzņēmusies Bēļģija Es pateicos Beļģijai par to, ka tā atkal atsāka darbu pie šī priekšlikuma policijas sadarbības jomā un atjaunoja likumdošanas pro pr procedūru. Vēļģijas prezidentūra kopā ar Ungārijas procedūru atjaunoja, ar Ungārijas prezidentūru atjaunoja šo procedūru balstoties uz jauna juridiskā pamata, bet eh, pateicoties tam, no aptvēruma pazuda vairākas eh, svarīgas eh, dalība valstis, piemēram, apvienotā karaliste un Dānija. Bet eh, mēs jebkurā gadījumā esam uzlabojuši dažādas priekšlikumus, kas pārēc policijas sadarbību. Ir zināmi elementi, kas dalība valstīs jau ir transponēti. Un 2014. gada maijā Eiropas Savienības tiesa pieņēma lēmumu, protams, tas bija paredzami, ka sākotnējais juridiskais pamats, kuru bija piedāvājusi komisija un kuru nobloķēja padomu, bija pareizais juridiskais pamats. Problēma bija tajā, ka dalībvalstis jau piemēroja direktīvu balstoties uz uh, noteikumiem par informācijas apmaiņu. Tiesa mums deva dažus mēnešus laika, lai atsāktu darbu pie šī teksta, un es pateicos komisijai par tās paveikto, un tagad mēs par to runājam parlamentā. Es domāju, ka šeit mēs esam it īpaši uh, labi pastrādājuši, un es. Uh, gribēju atgādināt, ka parlamentā mēs neatsākām darbu pilnīgi no nulles. Mēs ļoti priecājāmies, ka šis priekšlikums tiek skatīts informācijas procedūrā, un es aicinātu komisiju darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk nāktu klajā ar pārskatīšanas ziņojumu un lai sagatavotu jaunu priekšlikumu, kas varētu pabeigt šo procedūru. Es domāju, ka to mēs esam parādā uh, ģimenēm, kurās ir uh, cietušie, kas uh, krituši par upuri ceļu satiksmes noteikumu drošības pārkāpumiem, viņiem ir jādod sajūta, ka Eiropas Savienība viņus sargā. Liels paldies, referentes kundze. Tagad es došu vārdu komisārai Bulcai. Priekšsēdētāji, godājumie deputāti, Komisijas vārdā es vēlētos pateikties parlamenta deputātiem un it īpaši referentei Aielai Senderei par šī priekšlikuma ātru izskatīšanu un par ziņojumu pabeigšanu termiņos, ko noteica tiesa. Šis ir perfekts piemērs tam, cik laba sadarbība starp, kā laba sadarbība starp iestādēm var ātri un efektīvi uzrādīt labus rezultātus. Komisija ir ļoti pateicīga, ka mēs varējām atrisināt jautājumu, par kuru tiesa pieņēma spriedumu pagājušajā gadā, paliekot uzticīgi sākotnējās direktīvas priekšlikumiem. Jaunā direktīva tagad tiks eh, īstenota saskaņo ar transporta juridisko pamatu Lisabonas līgumā un tiks piemērota 28 dalību valstīs, nevis 25 kā iepriekš, neiekļaujot apvienoto karalisti Dāniju un Īriju. Šī priekšlikuma apstiprināšana nodrošinās juridisko pēctecību un turpinās uzlabot ceļu drošību, kas ir viena no Eiropas transporta politikas galvenajām prioritātēm. Arvien uh, Eh, pastāv situācija, ka daudz eh, cietušo eh, nonāk grūtā situācijā, pateicoties tam, ka vadītāji neievēro ceļu satiksmes noteikumus, un mēs sagaidām, ka jaunā direktīva pozitīvi ietekmēs transporta līdzekļu vadītāju uzvedību. Es pilsoņi tagad labāk nekā iepriekš apjēgs, ka ceļu satiksmes drošība neapstājas pie nacionālajām robežām. Uh, tā ir problēma, kas skar visu Eiropu. Un ko līdz viens no ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas ir minēti direktīvā, būs noticis, ceļu satiksmes drošības aģenti sazināsies ar pārkāpumu izdarītāju un lūgs paskaidrojums. Tas attieksies uz visiem ārvalstu vadītājiem attiecīgajās dalību valstīs. Es sagaidu uh, no šīs pēcpusdienas interesantu diskusiju par šo problēmu. Paldies! Thank you, Madam Commissioner. Paldies, komisāris Konze. Un tagad sāksim diskusiju ar politisko grupu pārstāvjiem. Pirmais runātājs būs Baha kungs, divas minūtes. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Cienījumā priekšsēdētāja kundze, komisāra Bolts kundze, es vispirms gribētu izmantot iespēju, lai Uh, uzslavētu izcilo sadarbību starp komisiju, padomu un parlamenti. Ir absolūti skaidrs, ka ceļu satiksmes drošība ir Eiropas institūciju darba absolūtā prioritāte. Tikai kopīgās pārobežu aktivitātēs mums izdosies līdz 2020. gadam uz pusi samazināt CSN bojagājušo skaitu. Tas ir saistīts ar infrastruktūras pasākumiem, apmācību, uzlabotu drošību drošības sistēmu transporta līdzekļos un ārpus tiem, tādējādi veicinot ceļu satiksmes drošību. Ir ļoti svarīgi, ka tagad direktīva tiks piemērota visās 28 valstīs, ieskaitot Lielbritāniju, Īriju un Dāniju. Pat laban jau 20 valstis ir transponējušas eh, likumdošanas aktus savā nacionālajā likumdošanā. Esmu pārliecināts, ka visas pārējās darīs arī visu, kas viņu spēkos, lai būtu iespējams ievērot termiņus. Ir svarīgi, ka visiem šoferiem ir jāpielīdzina vienlīdzīgas konkurences tiesības, gan nu, satiksmes noteikumi ir jāievēro visiem, gan vietējiem, gan ārvalstu šoferiem, jo alkohols pie stūras un citas lietas apdraud ceļu satiksmes drošību. Vēl viens svarīgs aspekts ir datu aizsardzības noteikumu aizsardzība. Apmainoties ar informāciju, mēs, informācijas apmaiņā mēs pievērsam tam ļoti lielu uzmanību. Šī tēma ir svarīga, skar mūs visus. Uh, Ehm, ņemot vērā to, ka pagājušos gados atsevišķās valstīs eh, ceļu satiksmes negadījumos ir gājuši bojā vairāk cilvēki nekā priekš, iepriekš mums ir aktīvi jāstrādā. Kā jau kolēģe eh, Jālā Sendesa pieminēja, esmu pārliecināts, ka 2016. gada novembrī komisija iesniegs jaunu likumdošanas priekšlikumu. Tikai tādā veidā mēs varēsim izpildīt eh, izaicinājumu, kas mums uzlikts. Paldies! Un tagad tagad aptuk eh, kungs uz divām nedēļām. Paldies, priekšsēdētāja kundze, komisāras kundze, referentes kundze. Es patiešām domāju, ka tas ir solis, kurš iet pareizajā virzienā. Mēs esam varējuši vismaz do, sniegt atbildi uz jautājumiem, vai tie, kuri e, pārkāp ceļu satiksmes noteikumus ārvalstīs, patiešām ir saucami pie tiesas. De, 28 dalību valstu kontekstā to nav vienkārši nodrošināt, bet mums ir jāstrādā tālāk. Mums ir jāsasniedz rezultāti, eh, proti nolas vīzijas kontekstā. Mēs varam redzēt, ka pagājušos gados eh, ceļu satiksmes negadījumu upuri lēnām samazinās, tāpēc mums ir jāstrādā kopīgā situācija. Kāpēc es to pieminu? Mums ir tāda situācija, ja ceļu satiksmes noteikumus pārkāpj kādā dalību valstī cilvēks, eh, tos var piefiksēt, un tad ir jautājums, kas notiek pēc tam, un tieši tas interesē mūsu iedzīvotājus. Pat labam situācija ir tāda, ka uh, soda piemērošana proti soda uzlikšana eh, nenotiek līdz beigām. Proti tas, kurš ir pārkāpis eh, šos te noteikumus, atsakās maksāt. Šī gadījumā, un to es akcentēju arī tāpēc, ka es, es saprotu, ka 2016. gadā ir jāveic pēdējums, ka šie punkti ir jāietver komisijas jaunajā likumdošanas priekšlikumā. Es domāju, ka tas būs nopaļots darbs tad, ja tie, kuri brauc negodīgi, saprot, ka viņiem būs jāmaksā sots. Pateicos referentē par ieguldīto darbu. Ar prieku strādāšu jaunajā likumdošanas aktu kontekstā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja. Tagad man dālen kungs divas minūtes. Priekšsēdētājs kundze. Katru gadu notiek eh, ceļu satiksmes negadījumi. 25 tūkstoši iedzīvotāji tiek iesaistīti satiksmes negadījumos. Eh, to mēs varam salīdzināt ar Nīderlandes eh, vidēju pilsētiņu iedzīvotāju skaitu. Ja mēs vēl saskaitām tos, kuri reāli tiek savainoti, tad mēs. Uh, Eh, jau redzam eh, daudz lielākus skaitļus, kas atbilst lielāko Eiropas eh, iedzīvotāju skaitu. Satiksmes negadījumu skaits ir jāsamazina, un to mēs varam izdot. Tas ir saistīts gan ar inteliģentu automašīnu izmantošanu, gan arī likumdošanas aktu uzlabošanu, kas nodrošina informācijas apmaiņu. Un ko darīja Eiropas komisija? Eiropas komisija pat laban ir uzsākusi procedūru pret padomi un parlamentu, lai stiprinātu savu ietekmi. Es nedomāju, ka tas ir optimāli, lai strādātu pie tik optim un tik svarīgas tēmas, bet ja šis priekšlikums tiks pieņemts, tad mēs gan varēsim sasniegt īsto mērķi, proti e, ceļu satiksmes drošības e, situācijas uzlabošanu Eiropā. Pārobežu režīmā pārkāpējus būs vieglāk sodīt un varēs vērsties pret tiem pārkāpumiem, kas nodara vislielākos zaudējumus, piemēram, ātruma pārsniegšana vai arī pārbraukšana kurstojumā pie sarkanās gaismas vai arī braukt narkotisko uh, vielu vai alkohola ietekmē. Astotais pāns, direktīvas astotais pāns, tas ir ļoti svarīgi, jo te tiek pieminēta informācijas apmaiņa un informācijas uh, pārsūtīšana attiecīgajām instancēm. Uh, tam ir jānotiek, bet ir svarīgi, lai informācija būtu laba un pilnvērtīga, lai katrs saprastu, ka braucot ir jāiz, jāuzvedas atbildīgi. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāja Bilbao Barandikas kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājas kundze, labdien, komisāres kundze. Mēs Ceļu satiksmes negadījums, e, e, e, ce, ce, ceļu satiksmes negadījumu rezultātā iet bojā daudz cilvēku. Tāpēc ir svarīgi veikt kampaņas, lai cīnītos pret ātruma pārsniegšanu vai arī rūpētos par to, lai cilvēki piesprādzētos ar drošības jostām vai arī paliktu stāvot pie sarkanās gaismas. Jau ievērojot šos punktus, vien var samazināt eh, satiksmes negadījumu skaitu. To, ko dara komisija, eh, tas ir labi, un datu apmaiņa ir jāpaātrina, eh, jāuzlabo. Ir tīpaši Dānijā. Un, svarīgs ir fakts, ka Dānija, Īrija un Anglija arī tiek iekļauta informācijas apritē, kas nodrošinās uh, labu. Uh, informācijas apmaiņu, un tajā tiks ietverti arī kravas automašīnu šoferi. Tādā veidā mēs gūsim pārskatu par to, kas ir pārkāpuši ceļa satiksmes drošības noteikumus. Tiks uzlabota sadarbība starp uh, kompetentajām iestādēm dalību valstīs, ņemot vērtā līdzinējos decentralizācijas procesus. Uh, Ir ļoti svarīgi samazināt bojā gājušo skaitu. Eiropa jau tāpat ir uzņēmusies vadošo lomu. Mēs redzam, ka tomēr situācija dažādās dalību valstīs ir ļoti atšķirīga. Tāpēc arī ir svarīgi visā Eiropas Savienībā rīkoties pret smagiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Ir jāuzlabo infrastruktūra, ir jāmodernizē uh, eh, transporta līdzekļu sastāvs. Uh, lai, un mums ir jārūpējas, lai skaitļi būtu labāki nekā 55 tūkstoši gadā, Eiropa, gadā Eiropas Savienībā. Es ceru, ka darbs būs veiksmīgs. Paldies, ka priekšsēdētāji tagad viena minūte. Paldies. Patiešām. Eh, ko vienota eh, Eiropas eh, transporta telpa pieprasa arī vienotus likumdošanas aktu, un direktīvas priekšlikums nodarbojas tieši ar šiem te jautājumiem, proti tiecoties nodrošināt vienādus noteikumus visiem un vienādas saistības pret visiem tādā veidā, lai pār, noteikumu pārkāpēji zinātu, ka sekas e, par šo te pārkāpumu būs un tās karstiesi viņu. E, šeit ir runa par vienādu attieksmi, ar vienādu likuma attieksmi pret visiem iedzīvotājiem. Pateicos komisijai un padomē par ātrajām diskusijām par šo te tēmu. Tāpat arī vēlu parlament, novēlu parlamentam pieņemt eh, šo te tekstu, jo tādā veidā mēs nodrošināsim juridisko skaidrību un varēsim spērt tālākos soļus, lai veidotu vienotu transporta kultūru. Eh, šī te direktīva Eh, skar jautājumus, kas ir aktuāli visā Eiropā. Ātruma pārsniegšanas, drošības jostas nelietošana, braukšana alkohola un narkotisko vielu ietekmē mēs ceram, ka izdosies efektīvi ieviest eh, likumdošanu dzīvē, tādējādi izvairoties no Eh, briesmīgajiem skaitļiem, kas pat laban ir aktīva. Tāpat arī ir svarīgs aspekts, pret ko jācīnās zvanīš, eh, sarunas par mobilo telefonu braukšanas laikā. Arī tam mums ir jāpievērš uzmanība. Paldies! Eikaut! Paldies, Eikauta kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšādātāji! Paldies Aielas Senderas kundzei par padarīto. Tagad mēs varam uh, konstatēt, ka ir iespējams slēgt derības. Vieni teiks, ka tagad situācija noteikti uzlabosies uz ceļiem, bet citi uzskatīs, ka tas nav tāds uh, ideāls sadarbības veids, jo mēs tomēr zaudējām ļoti, ļoti daudz laika. Žēl, ka padome gan ir ieguldījis darbu, veidojot šo juridisko pamatu, bet rezultāts tomēr nav bijis gaidītais, jo juridiskais pamats tomēr nebija pareizais, un astoņām valstīm tagad direktīva vēl ir jāievieš, un svarīgākais jautājums būs, kādā veidā tad uh, šī ieviešana notiks. Pēc kāda laika notiks, tiks publicēts arī progresa ziņojums, un arī tad, ja uh, Uh, situācija uz ceļiem uzlabosies, tomēr ideāls šis risinājums nav, bet tomēr tas ir solis uz priekšu. Paldies! Nākamais runātājs deputāts Lundgrēns. Paldies, priekšādētāji! Es domāju, ka uh, situācija uz ceļiem tomēr ir visai bēdīga. Uh, un noteikumi ir jāuzlabo. Es esmu pats pieredzējis, ka ārzemju uh, šoferi tiek uh, cauri bez jebkādiem sodiem. Un uh, izšķirīgais jautājums būs, kā noteikumi tiks īstenoti. Daudz aspektu šajā ziņojumā, vai vairāki no tiem ir ļoti labi izstrādāti. Runa ir arī, piemēram, par uh, autovadītāju pārbaudēm, par kontrolēm uz ceļiem, bet te ir jāievēro proporcionalitāte un stimuli ir. Tomēr stimuliem jābūt tādiem, lai policija varētu efektīvi veikt uh, pārbaudes, un soda naudu ir jābūt iespēja iekasēt uh, pārkāpumu izdarīšanas vietā, tātad šofera vadītāja aizturēšanas brīdī kāpēc gan nevarētu izmantot uh, maksājumus ar kredītkartēm? Būtiski ir panākt arī uh, to, lai uzlabojas situācija nelegāli izsniegto um, vadīšanas apliecību uh, konfiscēšanā un identificēšanā. Uh, Tomēr eh, var teikt, ka šī direktīva ir solis pareizā virzienā. Jā. Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Eh, es priecājos, ka šī direktīva ir atgriezusies plenārs sesijā, jo, ja mēs runājam par autovadītāju sodīšanu, tad uh, ir jādomā par to, ka tas ir vienīgais uh, veids, kā cīnīties uh, pret ārdarbības ceļiem. Uh, Kāpēc gan, piemēram, mēs nekonsultējamies ar automobīļu vadītāju asociācijām tāpat kā ar citām? Un runājot par mm, ceļu tīkla atjaunošanu, tur ir daudz uh, ko apspriest. Protams, tas dārgi izmaksā, bet rada arī sniedz labu, lielu pievienoto vērtību. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka Uh, čečenu vadītājs, kas uh, pagājušā mēnesī nogalināja cilvēks uz ceļa, uh, būtu apturēts. Viņam nebija ne vadītāja tiesību, ne, ci, ne, nekā cita. Un, Mēs redzam, ka arī aizvien pieauga narkotiku kontrabanda pārobežu kontekstā. Uh, un uh, mums uh, nevajadzētu izrādīt nekādu iecietību pret uh, noziedzniekiem uz ceļa. Stu minūtes. Vante Kampa kungs, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Paldies par vārdu. Vispirms paldies referentei no sociāldemokrātu frakcijas. Transporta drošība, drošība uz ceļiem Eiropā ir būtisks būtiska tēma. 25 tūkstoši cilvēku gadā Eiropā iet bojā satiksmes negadījumos. Mums ir jādara viss iespējamais, lai šo skaitli samazinātu. Tāpēc mēs, kā Tautas partijas politiskā grupa, novērtējam debates par šo dosjē ļoti pozitīvi priecājamies par iespēju, ka mēs varam nu, šo direktīvu arī īstenot, bet godīgi sakot, jāatzīst arī, ka iespējams, ka mēs arī paši esot ārzemēs, esam pārkāpuši satiksmes noteikumus un esam bijuši pārliecināti, ka neviens jau mūs nevajās, bet tagad tā vairs nebūs. Uh, Mums ir jāapzinās, ka transporta drošība attīstās arvien tālāk, un pārāk daudz laika arī ir zaudēts ķīviņos starp lielajām Eiropas institūcijām. Runa ir par astoņiem uh, transporta drošības, satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem. Uh, Nīderlande, Beļģija un Vācija šobrīd apmainās ar lielu apjomu informācijas, salīdzinoši daudz lielāku. Uh, un, ja mēs runājam par īstenošanu, kā teica kolēģis Eikhauts, tas būs izšķirīgs jautājums, vai datorsistēmas vai informācijas tehnoloģijas būs pietiekami tādas, kas varēs sadarboties, vai šīs sistēmas būs pielāgotas, modernizētas. Pozitīvi vērtē arī to, ka apvienotā karalista īrija un Dānija tagad šeit iesaistās. Paldies, Andersons kundze. Es uh, ļoti priecājos par uh, šiem pasākumiem un gribēju teikt, ka tie ir pasākumi, kas ir vērsti uz ceļu drošības uzlabošanu. Te neiet runa par apgrūtinošu vai negodīgu regulējumu, un ja mēs raugāmies uz uh, šiem pārkāpumiem, tad tie visi ir ļoti smagi pārkāpumi. Mēs zinām, ka it īpaši ātrums ir primārais uh, faktors, uh, kas spēlē galveno lomu aptuveni trešajā daļā mm, sadursmju ar bojā gājušajiem, tāpēc eh, patiešām šī problēma ir jārisina. Manā valstī es eh, zinu, ka ne visi par to priecājas un atsevišķos gadījumos eh, mūs pat aicina neiejaukties, palikt ārpus tā, bet es mēģinu mainīt šo cilvēku viedokli un mm, uzskatu, ka šī iniciatīva ir jāstano pēc iespējas ātrāk. Uh, Ja raugāmies uz skaitļiem, tad mēs redzam ekstrēmas skaitļus uh, dažādās uh, virzienos. Mēs redzam, ka hmm, liels problēmas ir ap Londonu. Ja mēs paraugāmies Francijas skaitļiem, tad 500 uh, tūkstoši cilvēku ar apvienotajā karalistē reģistrētiem automobīļiem tiek cauri sveikā ik gadu. Un tāpēc šis priekšlikums nāk par labu visai uh, Uh, Eiropas Savienībai ir jādara vairāk, lai mēs uh, sasniegtu savus uh, ceļu drošības mērķus līdz 2020. gadam, nodrošinot to, ka nosacījumu ievērošana, piemēram, lielajos ceļu infrastruktūras objektu, objektos ir jāņem vērā. Te jābūt galvenajai prioritātei. Paldies! Thank you, Mr. Lopez. Paldies. Uh, jums ir zilās kartītes jautājums, vai tas ir domāts Andersonas kundzei? Andersons kundze, vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Then go ahead, Mr. Lopez. Lūdzu, zilā kartīte. Paldies! Uh, nav šaubu par to, ka informācijas apmaiņa palīdzēs samazināt pārkāpumu skaitu, bet mani interesē sekojošais. Vai šis saistošais pienākums uh, braukt pa kreiso uh, vai izmantot uh, uh, mašīnas, kam stūra ir uh, labajā pusē, vai tas neapdraud drošību uz ceļiem? Nu, tas uh, ir jautājums, uh, kuram mēs detalizēti pievēršamies mūsu valstī, es domāju, arī citur. Un domājot par eh, infrastruktūru un ceļu drošības pasākumiem un eh, problēmas ar eh, stūri labajā un kreisajā pusē ir pienācīgi jāņem vērā. Ir jāpanāk, ka vadītāji šķērsojot robežu tiek pienācīgi informēti, un tas attiecās uz abām pusēm, gan uz apvienoto karalisti, gan kontinentālo Eiropu un tie, kas darbojas ar transporta jautājumiem un ceļas drošības jautājumiem, to labi zina. Paldies! Zlatovska kungs nākamais pusotru minūti lūdzu. Priekšēdētājs kundze, dāmas un kungi. Pārvietošanās brīvība Eiropas Savienībā ir svarīgs sasniegums Eiropas integrācijā, un tā ir privilēģija visiem ceļotājiem. Vienīgi arī par atbildību nevajadzētu aizmirst, tieši runājot par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem, un ir jābūt iespējām arī sodīt pārkāpējus. Uh, jābūt tehniskajām iespējām identificēt uh, vadītājs, un ja tādas iespējas nav, tas nenozīmē, ka cilvēks var izvairīties no soda. Polijā mums ir ļoti augsts bojā gājušo skaits uz ceļiem. Es ļoti priecājos par jaunajiem pasākumiem, kas ir direktīvā. Uh, apmēram 3% no satiksmes negadījumiem Polijā tos izraisa ārzemju uh, transporta līdzekļu vadītāji. Kad uh, cilvēki iet bojā, nu, mēs nedrīkstam um, nevienu šādu gadījumu ignorēt. Ir pēc iespējas jāmēģina preventīvi no tiem izvairīties. Uh, Dānija, Īrija un apvienotā karaliste tagad ir gatavas pievienoties šai sistēmai. To es vērtēju pozitīvi. Tas parāda, ka arī šīs valstis ir atzinušas, ka noteikumiem ir jābūt spēkā visā Eiropā. Un tagad noteikumi ir jāievieš. Tas ir darbs, kas atlicis. Un vēlreiz gribu pateikt, ka uh, arī mūsu kaimiņu valstīm varētu piedāvāt ieviest šādus noteikumus. Rikai kungs, paldies priekšstādātāji, gudāmo komisāru, kolēģi. Es gribēju apsveikt Ineses uh, Sailas, um, Ailas Senderes darbu un uh, pateikties par viņas sagatavoto juridisko atzinumu. Un tas uh, palīdzēs veidot, veicināt drošību uz uh, ceļiem. Uh, Francijā radaru konstatētie ātrums satiksmes pārsnieg, pārsniegšana 20% gadījumu veica ārvalstīs reģistrēta transporta līdzēkļu īpašnieki, un šī direktīva paredz uh, virkni ar pārkāpumiem par kuriem varēs piemērot sodas pārobežu kontekstā, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību Eiropā. Ir jādomā, kā uzlabot juridisko sadarbību starp valstīm šajā ziņā. Nu, tāpēc mēs ar nepacietību gaidam 2007. gada priekšlikuma pārskatīšanu par sodu piemērošanu. Sēmoras kundze, viena minūte ir pusi. Thank you, Chair. Paldies. Šis likumdošanas priekšlikums uh, parāda, kāda ir skaudrā realitāte Eiropas Savienībā. Mēs uh, redām dublējošos uh, tiesību aktus, kas vienkārši nedarbojas, balstoties uz iepriekš pieņemto direktīvu trīs eh, vairākas dalībvalstis joprojām nav spējīgas apmainīties ar informāciju par trim pārkāpumu veidiem. Un tas tikai pierāda, ka tam visam nav nekādas jēgas. Mēs uh, apvienotajā karalistē nevaram sodīt ārvalstu vadītājus, kas pārkāpja noteikumus, un šie dati ir jāapkopo mūsu robežsardzē, un tas ir mūsu izdevums, nevis es, un mēs vēlētos, lai pārkāpēji tiktu apstādināti pie mūsu robežām un attiecīgi sodīti. Lai īstenot šo likumdošanu būs eh, nepieciešams dārgas sistēmas, kur izmaksas nav pamatotas, arī valodas barjera, kas eh, visu šo sistēmu padara nepraktisku un nedrošu. Roberts eh, Godvils, Britu transporta ministrs, sacīja, ka pārobežu apmaiņa ar informāciju par piešķirtajiem soda punktiem nav pienācīga. Un tāpēc mēs uzskatām, ka labāk šo jautājumu ir izsināt atsevišķām dalību valstīm. Un, protams, ka daži apvienotās karalistas deputāti te piemin jautājumēsījums. Mēs vienīgi aizstāvam apvienotās karalistas intereses. Seimors kundze, vai pieņemsiet uh, zilās uh, kārtītas jautājumu no kārtīkunga. Lūdzu. Um, deputy, your arguments... Deputātis kundze, jūsu argumentiem būtu jēga, ja vien nebūtu tā, ka jūsu valstī ir jurisdikcija īrijā pār 500 reģionālajiem un vietējiem ceļiem, un ir ārkārtīgi grūti tur veikt uh, robežu kontroli. Un tāpēc ir nepieciešama cita sistēma, kas uh, ļautu tiem vadītājiem, kas uh, pārvietojas citā jurisdikcijā, ie, ievērot um, noteikumus. Un, uh, jā, protams, šādai sistēmai ir jābūt. Uh, bet uh, tai būtu jābūt uh, mūsu teikšanai, nevis Eiropas Savienības teikšanai. Quick. Uh, Mr. Mayer, one minute. Mayer kungs, pusotra minūte. Jā, tankašana. For... Paldies, priekšsādātāji. Drošība uz mūsu ceļiem mums visiem ir ļoti svārīga. Tas ir dzirdams visos komentāros un ņemot vērā arī mūsu politiskās atšķirības. Domāju, ka par to šodienas diskusijā neviens nestrīdas. Austrija ir eh, īpaši skarta eh, šajā jomā, tīpaši ņemot vērā eh, austrumu rietumu satiksmi. Un Austrijā no 4 miljoniem rādāra noziegumu ievērojumu daļu paveic ārvalstu vadītāji. Daži kolēģi jau norādīja, ka visgrūtākais saistībā ar šo direktīvu būs īstenošana, to jūs visi saprotat. Mēs zinām, ka dažas dalība valstis nav īstenojušas eh, vēl iepriekšējo direktīvu. Itālija, Grieķija jau tika nosauktas. Un otrā pusē ir arī jautājums, vai visas dalība valstis vispār to vēlas. Un vai tās ir spējīgas šo direktīvu efektīvi īstenot Par dažu dalībvalstu administratīvajām problēmām jau arī tika runāts, bet eh, noteikumiem ir jā, jātiecas uz visiem. Tas nozīmē, ka visām dalībvalstīm šī direktīva ir jāīsteno. Pretējā gadījumā būs eh, no vienas puses valstis, kas šo tās, eh, to, tās valstis, kas visefektīvāk īstenos šo direktīvu, droši vien tur arī tad visvairāk tiks sodi maksāt. Paldies! Saka Koha kungs, šī direktīva ir ārkārtīgi būtiska, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību. Mm, to mēs visi atzīstam. Vēl aizvien noziedzīgu pārkāpumu rezultātā uz ceļiem mirst pārāk daudz cilvēku, daudzi tiek smagi ievainoti, un šie pārkāpumi ar letālu iznākumu mums ir zinām ļoti labi Tā ir ātruma pārsniegšana, dzēruma vai narkotiku iedarbība. Un tieši par šiem pārkāpumiem mēs te šodien runājam. Par tiem ir jāsaņem sots ikvienā dalība valstī, kur tie tiek izdarīti, neatkarīgi no tā, kurā valstī ir reģistrēts transporta līdzeklis, ar kuru pārkāpums izdarīts Kopē, kopējā tirgus situācijā mēs uh, nedrīkstam tam nepievērst uzmanību. Ir jāievēro datu drošības uh, un aizsardzības prasības uh, informācijas apmaiņas tīklā, nodrošinot uh, transporta līdzekļu reģistrācijas uh, datu drošību, kas ļautu sodīt šos pārkāpējus tad, kad eh, pēc eh, tiesas eh, lēmuma 2014. gada maijā ir pielāgots juridiskais pamats, nav nekāda pamata vairs atkāpēm Dānijā, apvienotajā karalistē un īrijā, un viņi vairs nevar izvairīties no direktīvas īstenošanas. Ceļu satiksmes drošība neapstājas pie robežām. E, es pilsoņu drošība, manuprāt, ir kļuvusi par pamattiesību. Un, ja mēs vēlamies uh, samazināt upuru skaitu, tad ir jāveic arī papildus soļi. Lielas paldies, uh, Demontes kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāja. Šis uh, priekšlikums uh, 2011. gada direktīvai ir uh, skatīts Eiropas Savienības tiesā. Uh, un uh, tas notika tāpēc, ka bija nepareizs juridiskais pamats. Tagad um, šis ir solis uz priekšu, lai varētu apmainīties ar informāciju par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, pirmām ātrumu pārsniegšanu, braukšanu pie stūras rēbumā, un ir ārkārtīgi būtiski, lai pārkāpēji neizspruktu caurā, cauri sveikā Ceļi būs droši tikai tad, ja noteikumus visi ievēros. Un, un tādējādi mēs veicināsim arī vienlīdzību, lai vispār kāpēc saņemtu sodu. Lai, tādējādi novēršot diskrimināciju, ja jūs pārkāpjat sodu, noteikumus saņemat sodus. Mēs zinām, ka daudzās eh, dalībvalstīs ir daudz turistu no citām valstīm, no kaimiņu valstīm, tāpēc tas stiprinās ne tikai ceļu drošību, uh, bet arī patērētāju tiesības. Papildus solis uz priekšu varētu būt tāds, ka mēs apmaināmies ne tikai ar informāciju, bet paredzam arī iespēju uzreiz noteikt sodus, tāpēc ir jāpatur iespēja vēlreiz pat pārskatīt šo direktīvu. Noslēgumā gribēju teikt, ka juridiskā pamata grozīšana varbūt ir formāls solis, bet ir svarīgi, lai mēs vairotu uh, apziņu savos pilsoņos un paturētu um, vērot šo ceļu drošību. Mēs, Nērs Kundze. Paldies. Uh... Mums ir uh, ieviesusies tradīcija, ka varam brīvdienas pavadīt ārvalstīs, pārkāpt satiksmes noteikumus un palikt nesodīti, bet uh, tas nav tik vienkārši, kā varētu sākumā domāt, jo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem var būt ļoti nopietnas sekas. Mēs esam uh, daudz ko jau pielīdzinājuši, piemēram, tehniskajās skatēs Eiropas mērogā, tāpēc tagad mums ir jāsako satiksmes noteikumu pārkāpumiem pārkāpējiem. Datu apmaiņa ir nepieciešama un ir ļoti labi, ja mēs varam e, strādāt kopīgiem spēkiem. Eiropā ir nepieciešama mobilitāte, tas ir skaidrs, tomēr spēles noteikumiem ir jābūt godīgiem un visiem vienādiem. Tāpēc ļoti labi, ka mēs esam jautājumu iekļaujuši darba kārtībā un juridiski saskaņosim pozīcijas. Mēs gribam gan mobilitāti, tomēr mēs gribam uh, sodīt uh, satiksmes noteikumu pārkāpējus, lai panāktu panāktu lielāku drošību uz Eiropas ceļiem. Te mēs atbalstām mūsu komisāri. Paldies, saka priekšsēdētāja Golniša kungam pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Um, gribēju apsveikt jūs ar to darbu, ko jūs esat paveikuši runājot par uh, ceļu satiksmes drošības uh, noteikumu pārkāpumu sodīšanu. Nezinu, kā, kā jūs to sakat, uh, citās valodās ir jāsaka, ka ir jādzer ūdens. Šī direktīva acīm redzot tika apstiprināta balstoties uz nepareizu juridisko pamatu, bet saturs jau ir tāds pats. Uh, Ja mēs vēlamies efektīvi cīnīties pret uh, cenas attieksmes noteikumu pārkāpumiem, mēs varam tikai apsveikt uh, šo iniciatīvu. Jā, varbūt uh, vadītājs uh, ap, nepiesprādzējoties uh, apdrauda drīzāk pats sevi, nevis citus, un uh, šādi pārkāpumi direktīvā nav iekļauti. Luksemburgā direktīva, kas tika pieņemta iepriekš, ir transponēta likumdošanā tikai tagad, un šķiet, ka pārkāpēji var būt tā pilnīgi droši par to, ka mm, šie sodi netiek iekasēti. Ja tas ir jautājums par smagu noziegumu sodīšanu, tad mēs eh, varētu piekrist, bet ja vienkārši par niekiem sodam vadītājs, tad nepiekrītam. Paldies, priekšsādētāji, ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt, ka tie, kas izdara pārkāpumus citās jurisdikcijās, netiek, neizbēg no soda. Tas pašlaik tiek mainīts, tāpēc mēs to augstu novērtējam. Šī direktīva izvirza priekšplānā drošību uz ceļiem, un transporta komiteja, kurā es darbojos, eh, šo priekšlikumu ir atbalstījusi. Es at apsveicu referenti un ēnu referentus ar viņu paveikto saskaņā ar ietekmes novērtējumu šie jaunie noteikumi ik gadu ļaus izvairīties no ievērojama skaita nāvis gadījumus ceļiem un nemaz jau nerunājot par uh, smagajiem savainojumiem. Šī direktīva palīdzēs Eiropu apvienot un piepildīt mūsu kopējo mērķi glābt dzīvības. Nevar būt tā, ka iekšzemes vadītājiem ir vieni noteikumi, bet ārvalstu vadītāji likumu var droši pārkāpt. Daži te piemin uh, drošības jostas un tam līdzīgi, bet, uh, manuprāt, ir jāpanāk, ka bērni tiek uh, piesprādzēti ar drošības jostām. Komisāris, zinu, ka jūsu viena no prioritātēm ir samazināt uh, nāves uh, gadījumu skaitu uz ceļiem. Pagājuši gadu Tādu bija 26 tūkstoši un 90. gados vairāk nekā 70 tūkstoši, bet um, darāmā te vēl ir ļoti daudz un es ceru, ka savu mandātu uh, nākamajos piecos gados jūs uh, paveiksiet daudz, lai uzlabotu drošības ceļiem. Paldies, Lukaševskas kundze, viena minūte. Nepiedodiet. Es atvainojos, saka priekšsādātājiem, Senālovas kundze vispirms pusotra minūte. Cedaicī, uh, vāžē. Paldies par vārdu. Priekšsēdētājs kundze, komisāras kundze, dāmas un kungi, vispirms jau es gribētu pateikties mūsu kolēģējai Lai Sandalas kundzei ne tikai par ļoti ātro darbu, un ļoti labo darbu pie šīs te direktīvas, kas ir ārkārtīgi svarīga no ceļu satiksmes drošības viedokļa. Tāpat arī gribu pateikt paldies par, eh, daudzu, eh, par darbu daudzgad gadījumā, lai uzlabotu drošību uz Eiropas ceļiem. Un arī ir pozitīvi, ka tiesas piedalīšanās uzlabos e, ceļu drošību. Tādā veidā mēs varēsim ātrāk tuvoties e, savam mērķim 2020. gadā samazinot uz pusi ceļu satiksmes nogadījumus bojagājušo skaitu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs pievēršam uzmanību tādām lietām, kā ātruma pārsniegšanai, braukšanai dzērumā, e, izmantojot mobilot telefonu braucot, kā arī e, piesprādzējoties ar drošības jostiem, un tad vēl braukšana, šķer, ielas šķēršošana pie sarkanās gaismas vai arī motociklisti, e, kuri nelieto kaskas. Atbildīgiem vadītājiem ir jāņem vērā visi aspekti, un jaunajiem noteikumiem ir jāpalīdz uzlabot kopīgo drošību. Vēlreiz liels paldies par darbu! Paldies. Tagad eh, eh, priekšsēdētājs kundze, komisāres kundze, ārvalstu satiksmes noteikumu pārkāpēju nesodāmība ir sena problēma, par ko mēs runājam jau gadiem ilgi, gan starptautiskos fórumos, gan starp ministriem, mēdējos arī iedzīvotāji ir neapmierināti ar šādu situāciju. Uh, Tagad Eiropas Savienība ir panākusi regulējumu, kas uzlabo ceļu satiksmes drošību. Komisijas analīze liecina par to, ka ārvalstu pārkāpēju skaits ir pat lielāks nekā vietējo vadītāju vietāju tīpaši ātruma pārkāpšanas ziņā. Pagājušajā gadā vien vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēki ir gājuši bojās uz, bojā uz Eiropas ceļiem. Ir jābūt skaidrs, ka ir nepieciešami e, profilaktiski risinājumi, bet ar tiem vien nepietiek tie, tiem nepietiek ir tīpaši tādos gadījumos, ja satiksmes dalībniekiem ir sajūta, ka viņi var pārvietoties nesodīti. Ir pat tādi gadījumi, kad eh, vadītāji eh, vairākās eh, brauc caur vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm un dienā vairāk nekā 12 reizes pārkāpju CSN, bet nav pietokamas sadarbības starp atsevišķām iestādēm. Tāpēc es esmu gandarīta, ka direktīva tiks pieņemta. Uh, Tādējādi uzlabosies informācijas apmaiņa un nesodāmība tiks apkarota. Bez tam šādā veidā visi vadītāji būs vienlīdzīgi. Paldies! Un tagad Šulces kundzes pusotra minūte. Komisāres kundze. Arī es gribētu iesaistīties šajās diskusijās. Es atbalstu direktīvu un pateicos referentēji. Mm, situācija ir tāda, ka no vienas puses mēs vienmēr gribam, lai būtu lielāka nodarbinātība, labāka demografiskā situācija un tā tālāk, bet eh, paralēli uz Eiropas ceļiem gadus iet bojā 20 tūkstoši cilvēki. Mēs nevaram šādu situāciju akceptēt. E, tieši tāpēc arī nevar ilgāk turpināties situācija, kad e, pārkāpēji paliek nesodīti. Direktīva tiek pieņemta īstajā laikā, Tādā veidā mēs vieno, vien, e, vienosim noteikumus, un es priecājos, ka arī Dānija, apvienotā karaliste un īrija pievienojas Līdz 2020. gadam mēs šādā veidā patiešām varētu rūpēties par to, lai mūsu, eh, uz mūsu ceļiem ietu bojā par 50% mazāk vadītāju nekā līdz šim. Tas mums eh, ir, šis mērķis mums ir jāatbalsta. Sadarbības starp mūsu institūcijām rīt eh, labi, sadarbības starp dalību valstīm nevienmēr ir tik optimāla. Tāpēc arī ir jāuzlabo e, šī līmeņa sadarbība, kas atbilst Eiropas idejai. Ar sankcijām vien ir par maz, mums ir nepieciešami labākas kvalitātes ceļi, labāka infrastruktūra, labākas automašīnas. Visi šie te pasākumi kopā varētu nodrošināt e, situāciju, kad tiek uzlabota ceļu satiksmes drošība kopumā dalību valstu robežas jau vairs nav robežas, un mēs to tikai apsveicam. Paldies! Speaker. Brīvais mikrofons tagad. Sapardalas kundze pirmā lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Pārobežu datu apmaiņa par uh, satiksmes pārkāpumiem ir spēkā ārpus policijas sadarbības. Tas, tas, tā ir cita joma, Tā ir viena no prioritātēm arī Eiropas parlamentam, un šis direktīvas projekts ļaus mums panākt progresu, proti samazināt bojā gājušo skaitu, kas gadā ir 25 tūkstoši Eiropā. Mēs šo skaitli gribam būtiski samazināt līdz 2020. gadam, un tā arī ir mūsu atbildība mūsu vēlētāju priekšām. Tāpat jāpadomā arī par infrastruktūras uzlabojumiem, kas ir nepieciešami. Eiropas Savienība tika nodibināta balstoties uz brīvās e, pārvietošanās principu, un tas attiecās ne tikai uz cilvēkiem, bet arī komunikācijai ir jābūt pārrobežu, lai var pieķert pārkāpējus. Paldies! Nākamais runātājs, paldies. Šī tēma ir ļoti būtiska, tā ļauj, tā ir saistīta ar cilvēka dzīvības aizsardzību un ir būtiski, lai juridiskais pamats būtu piemērots arī informācijas apmaiņai par satiksmes pārkāpumiem. Pētījumi liecina, ka um, diezgan liela ir ārzemnieku um, daļa um, tieši satiksmes pārkāpumu jomā. Turklāt biežāk tie pat ir ārzemnieki nekā uh, iekšzemē reģistrētie uh, šoferi. Ir nepieciešami pasākumi, kas ir minēti arī šajā direktīvā un līdz ar to bezatbildīgie transporta līdzekļu vadītāji nevarēs izvairīties no soda. Mums ir jāatstrādā aktīvi, lai mēs varētu izvairīties no tūkstošiem bojā gājušo. Paldies, Jakovčiča kungs! Paldies, priekšādātāji, godātā komisāras kundze! Gribu paust savu atbalstu šim direktīvas projektam. Uh, Īpaši gribu izcelt vienu lietu, par ko vēl nav runāts. Tas ir jautājums par attiecībām starp Eiropas Savienību un kandidātu valstīm vai iespējamām kandidātu valstīm un arī, piemēram, Šveici. Ir būtiski, lai šie noteikumi uh, tiktu pārunāti, cilāti, arī pārunās ar Sērbiju, Bosniju un citām. Tas ir būtiski, lai um, šīs valstis arī apzinātos jautājumu svarīgumu. Es pats esmu vairāk kārt šajās valstīs pārkāps ātrumu un neesmu ticis sodīts. Un tā nevajadzētu turpināties. Arī ir tā saucamās tranzītu valstis, kurās ļoti, ir ļoti intensīva satiksme, un šīs valstis arī ir jāiesaista. Paldies! Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Mēs runājam šodien par šo direktīvas projektu, kas vairāk saistās ar jautājumu, vai juridiskais pamats bija atbilstošais. Uh, Un tāpat arī tiek definēti satiksmes e, drošības pārkāpumi. Nekādus brīnumus gan nevajadzētu gaidīt. E, Negadījums izraisa, piemēram, runāšana pa mobilo telefonu braucot. Tāpat arī ir infrastruktūras trūkumi. Un es domāju, ka Tagad arī publiskās partnerība, privātā un publiskā partnerība tiks arvien vairāk izmantota, lai uzlabotu situāciju. Un viens no piemēriem, kas neļauj uzlabot situāciju, ir tas, ka transporta līdzekļu vadītāji izvēlas mazas, slikt uzturētas ielas. Uh. Nu, paldies! priekšsēdētāji, godātā komisāre. Es ļoti sviecājos, priecājos jūs sveikt Eiropas parlamentā, tāpat arī jūsu darbiniekus. Un priecājos arī par komisijas pūliņiem uzlabot drošību uz ceļiem un veicināt mobilitāti. Uh, Šī direktīva ir solis pareizā virzienā, bet lielāka mobilitāte uh, neko labu nedos, ja vienlaikus neuzlabosies arī drošība. Informācijas apmaiņa arī ir solis uz priekšu, un tāpat atbalstu tos deputātus, kas Uh, uzsvēra, ka datu apmaiņai ir jābūt drošai un datiem ir jābūt kvalitatīviem un pilnvērtīgiem. Uzla, uzlabotu drošību savu lomu ir arī sankcijām un soda naudām, bet sankcijas ir efektīvas tikai tad, ja tās noved pie mērķa. Un tieši satiksmes jomā uh, mērķi mēs sanāksim tad, ja tieši panāksim tad, ja cilvēki zinās, ka no sodiem izvairīties tik viegli vairs nevarēs. Paldies! Paldies! Eiropas parlaments šodien runā par jauno direktīvas projektu par pārobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem un kopš 2013. gada novembra, kad stājās spēkā iepriekšējā direktīva, ir pieaudzis to transporta līdzekļu vadītāju skaits, kas ļoti labi zina, ka nevarēs izvairīties no soda, pārkāpjot satiksmes noteikumus. Mums ir, mēs esam pārliecināti par to, ka esam uz pareizā ceļa lai samazinātu bojāgājušo skaitu par 50% Eiropā līdz 2020. gadam. Un jāapzinās arī, ka mašīnas kļūst ar vien vecākas, tas arī veicina uh, pārkāpumu uh, un komisijai jāsadarbojas ar dalību valstīm, jāstiprina informācijas apmaiņa un jāstrādā pie jauniem pasākumiem. Paldies. Tagad došu vārdu atkal komisārs kundzei Bulcē. President, honorable members. Priekšētājs kundze, cienījamie deputāti. Man ir liels prieks, ka ir šādas diskusijas. Tas norāda, ka mēs strādājam kopā šajā ambiciozajā plānā, lai nodrošinātu drošību uz ceļiem. Es vēlos mums visiem teikt, ka katrs uh, cietušais avārijās ir viens par daudz. Vēlos uh, runāt par to, ko jūs minējat šajās diskusijās. Personas dati tiek ļoti rūpīgi apstrādāti un dalība valsts var sazināt, izmantot datus tikai no citu dalību valstu attiecīgām datu bāzēm, līdz ar to tiek nodrošināts pilnībā pamatiesību ievērošana. Es piekrītu Jums tas ir tikai pirmais solis un vēl joprojām ir daudz darba jādara. Komisija koncentrēsies uz īstenošanas darbiem, tiks sagatavots ziņojums parlamentam un padomē, izvērtējot direktīvas īstenošanu un tās eh, devumu drošībā uz ceļa uzlabošanai. Tā būs iespēja Uh, padziļināti izpētīt šo jautājumu. Jūs jau mūs aicinājāt to darīt. Mēs skatīsimies iespēju izstrādāt kopējas standartus automātiskiem pārbaudas aprīkojumam, kā harmonizēt ceļu satiksmes noteikumus un kritērijas tālākai darbībai, ja tiks secināts, ka nav nomaksāti kādi sodi. Mēs zinām, ka tas ir ļoti nopietns jautājums. Bet vispirms ir jānoskaidro, ko nodrošinās patreizējā pieeja. Iespējams, ka ar to pietiks, ka tā atturēs cilvēks no pārkāpuma izdarīšanas un cilvēki mainīs savus autovadīšanas pieredumus. Ja nē, tad komisija būs gatava nākt klājā ar papildus pasākumiem, kā jau nu pateicis minēju. 22 dalību valstis ir pārnesušas direktīvu savos nacionālajos tiesību aktos. Vēl sešām dalību valstīm tas ir jāizdara. Mēs strādāsim ļoti cieši ar šīm valstīm, lai tiktu spērti visi nepieciešamie soļi. Noslēgumā vēlos teikt paldies visiem klātesošajiem par to, ka esat gatavi sadarboties, un es ceru, ka nākotnē mums izdosies labs kopīgs darbs pie šiem jautājumiem. Protams, es paļaujos arī uz jūsu atbalstu un pozitīvu balsojumu rītdien. Paldies! Liels paldies komisārs kundzei! Un tālāk referentē vārds Ajāls Senders, lūdzu. Priekšādātā paldies! Paldies Bolčs kundzei! Esmu pārliecināta, ka jūs labi ar mums sastrādāsieties. Es uzklausīju visus komentārus, un to nebija mazums. Daudz tika teikts par um, vajadzību modernizēt uh, šo tekstu, padarīt to tādu stabilāku. Mēs pievērsīsimies ceļu satiksmes drošībai pilnīgi noteikti, un ja mēs to nedarīsim katru dienu soli pa solim, tad ir ļoti viegli regresēt. Viens no jums arī teica, ka ar katru brīdi ir tomēr pieaudzis uz ceļa bojā gājušo cilvēku skaits. Un tas nav nekas jauns. Protams, tiek vainots daudz, kas tiek vainots tas, ka ir pieaugusi satiksmes noslogotība, ir ceļu kvalitāte mazinājusies, bet ko esam darījuši, lai sasniegtu mērķus nevis tikai, lai samazinātu upuru skaitu uz pusi līdz 2020 gadam, bet arī, lai pā, panāktu to, ka daudz mazāk cilvēku ne tik vien iet bojā, bet arī mazāk tiek iegalti, no, ievainoti uz ceļiem. Mums vajadzīgs sasniegt šos mērķus. Un tad iznāk pēc datiem rēķinot tā, ka burtiski viena milzīga lidmašīna katru gadu, kā kad nogāstos un būtu tik bojā gājušie, tik daudz Eiropā iet uz ceļiem bojā katru gadu. Uh, Jūs, komisārs kundze, pati teicāt, 2016. gadā paredzētais ziņojums ir, jā, ir jāpapildina ar konkrētiem mēriem un pasākumiem. Varbūt jāpārskata pašreizējā direktīva un priekšlikuma, ko jūs nu pat izteicāt, pilnīgi noteikti vēst par zināmām pārmaiņām. Mums svarīgi, lai Eiropas pilsoņi joprojām var pārvietoties pa ceļiem un lai viņi jūtas uz tiem aizsargāti. Paldies! Paldies referentai, godātie kolēģi, turpina priekšsādātāji, gribu jūs visiem teikt paldies par šīm debatēm, protams, tās ir ļoti nozīmīgas un sadarbība būs būtiska, ceļu satiksmes drošība ir nozīmīga mums visiem un neaizmirsīsim, ka ceļu satiksmes drošības uzlabošana lietas nozīmē dzīvību glābšanu. Debats līdz ar to ir noslēgušās un balsojums par jūsu ziņojumu notiks rīt. Apsveicu vēl vienreiz jūs komisārs kundze ar šo paveikto darbu. Tagad mm, jūsu vietā nāk komisijas vicepriekšsādātāja Mogherīnī kundze.